die präsidentin! godātās dāmas un kungi atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols un pieņemtie dokumenti ir izplatīti, vai jums ir kādi iebildumi, e, tādu nav, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. E, padomes prie, e,